attiecībām ar Ķīnu. Anda Miranda Plasa strādās Jīrišī Maštalkas vietā, Juri komitejā un arī ASV delegācijā. Esmu saņēmis arī uh, lūgumu, lai Kolumbijai kungs varētu uh, sākt strādāt agrī komitejā, kā arī ES Turcijas